So, guten Nachmittag. Labdien, kolēģi! Balsošana neparedzētā laikā, nepierastā laikā. Lūdzu visus ieņemt savas vietas. So, dem... Mēs eh, sākam ar pirmo eh, Jālas Senders ziņojumu. Tātad eh, personāla balsojums par uh, visu kopumā. Vai visi nobalsojuši? Tātad visi tomēr vēl nav nobalsojuši. Daudz teica, ka nav nobalsojuši. Pieciem sešdesmit ir nobalsojuši. Vēl dažas sekundes pagaidīsim. Gandrīz 600 deputāti ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. 14. par pret atturas atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. 15. grozījums par pret atturs pieņemts. Otrais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 83. Eh, eh, punkts pieņemts, 85. par pret atturus pieņemts, 120. punkts divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 143. Pā, punkts, 5. grozījums, 1. daļa par pret. Pārbaudīsim elektroniski, izskatījās, ka noraidīts, tātad 5. grozījuma pirmā daļa, pauzēm elektroniski, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. noraidīt otrā daļa. Līdz ar to atkrīt sestais grozījums par pret atturas noraidīts, 27. par pret atturas noraidīts, 22. pārbaudām rezultātu balsot elektroniski par 27. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. 22. grozījums par pret atturas pieņemts. 23. par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim rezultātu balsojumam par 25. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 26. grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudām balsojumu rezultātu par 12. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzām balsot. noraidīts. Septītais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts devītais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 28. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais grozījums Nē, pārbaudīsim balsējumu rezultātu par desmito grozījumu. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim balsojuma rezultātu. Es pateiktos deputātiem, ja viņi tomēr skaidrāk celtu rokas. Tātad 11. grozījuma pirmā daļa balsojam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. Astotais grozījums. Sākam balsot atvainojos. Tātad astotais grozījums, kas ir par pret atturas pieņemts, 16. grozījums par pret atturas pieņemts, 17. par pret atturas pieņemts, 18. par Mēs pārbaudām 17. grozījumu balsēm rezultātu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 18. grozījums par pret atturas. Pieņemts 19. grozījums par pret atturas. Pieņemts 13. grozījums par pret atturas. Noraidīts 20. grozījums par pret atturas atturas pieņems, 21. par pret atturas pieņems, 29. grozījums personāla balsēm sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Par rezolūciju kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņēmts otrais Ajaulas Senders ziņojums un Bereša skundze lūdzu vārdu par reglamentu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsētāja kungs. Priekšsētājs ir saņēmis vairākus lūgumus, lai paziņot, ka daži ziņojuma elementi ir nepieņemami, priekšsēdētājs atteicās nāk lajā ar savu nostāju, taču absolūtā izņēmuma gadījumā ar Markus Weberu mēs esam parakstījuši vairākus grozījumus attiecībā uz svītrojumiem. Aicinu manu grupu sekot šim ieteikumam, tas nav saistīts ar politisku problēmu, bet ar kompetenci problēmu starp ekonomisko monetāro komiteju un budžeta kontrolas komiteju, kas nav atrisināts Šajos punktos ir runa par to, kā darbojas vienotais noregulējuma fonds un stabilitātes pakts, kas nav nedz revīzijas palātas, nedz budžeta kontrols komitejas pārziņā, tas ir ekonomisko monetāro lietu komitejas pārziņā. Aicinu grupu uh, atbalstīt uh, līdz parakstītos grozījumus pretēji tam uh, balsošanas sarakstam, kāds ir izdalīts. Paldies! Paldies eh, Bereses kundzei. Es gribētu teikt, ka šajā, šim ziņojumam neviens grozījums nav atzīts par nepieņemamu. Tagad pirmais grozījums sākam par pret. Tātad pirmais grozījums par pret pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņēmts ar skaidru vairākumu. Tātad uh, otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Piektais par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim balsēm rezultātu par piekto grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Es dzirdēju par vēlu prasību pārbalsot arī ceturto grozījumu. Balsojam elektroniski par ceturto grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums par. Es atvainojos pie trešā, neviens neko neprasīja, pie ceturtā prasīja tādējā brīdī, kad es runāju jau par piekto grozījumu, tādēļ es uzreiz nereaģēju, bet tagad balsosim par sesto grozījumu par. Pret atturas noraidīts izskatās, bet tomēr pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts ar tādu pašu vairākumu pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Devītais par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais par, pret, atturas, noraidīts. Vienpadsmitais par, pret, atturas, noraidīts atturas pieņemts. Pārbaudīsim balsēm rezultātu par 11. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts 14. par pret atturas pieņemts pieņemts 15. par pret atturs pieņemts 16. par pret atturs pieņemts 17. par pret atturas pie, noraidīts 18. par pret atturas pieņemts 19 pārbaudīsim balsojumu rezultātu par 18 grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 19. par pret atturs. Pieņemts 20. par pret atturas pieņemts, 21. par pret atturas pieņemts, 22. par pret atturas pieņemts, 23. par pārbaudīsim rezultātu par 22. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. 23. grozījums par pret atturās pieņemts. 24. grozījums par pret atturas pieņemts. Par rezolūciju kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. Valī ziņojums. Vispirms par izpildus apstiprinājumu par pretatturus pieņemts. Pirmais grozījums par pretatturus noraidīts. Par rezolūciju kopumā sākam balsot uh, personāla balsojumā. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, kolēģi. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Reglaments. Es uh, skatos, ka Tarabella kunga vieta citu. Tad, kad vajadzēja ar roku balsot par iepriekšējo ziņojumu par Ailes Sanders kundzi ziņojumu, es īstenībā par ko viņš balsoja. Viņš balsoja gan par, gan pret. Priekšsēdētāji, tad kā jūs to saskaitījāt? Kolēģi, ja eh, Tarabels kungs to it kā būtu darījis, man ir vārds kolēģi šobrīd, saka priekšsēdētājs. Ja patiešām eh, Tarabelas kungs to būtu darījis, tad, eh, nu, būtu bijis jābalso uh, citādi jā, priekšsēdētājs Aktarabēls kungs, mums jābūt ar uh, humoru izjūtu. Nu, šeit bija ielikts mīnus mūsu balsošanas sarakstā. Man labā puse balsoja par kreisā pret ar humora izjūtu, bet priekšsēdētājs jau uh, no, redzēja, vai grozījums ir pieņemts vai nē. Es to pieņemu šoreiz, bet eh, jums ir jārunā par reglamentu. Tad, ja es saprotu, ka tā kā viss šis ir publiski, ir vēlētāju prese, Tarabēla kungam, Eiropas parlaments vienkārši ir jociņš. Paldies par uh, būtisko uh, izteikumu kolēģi. Zum Bericht. Tagad Šmitas kundzes ziņojums vispirms par uh, budžeta izpildus apstiprinājumu personāla balsojums, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. pieņemts. 14. grozījums divās daļās, pirmā daļa personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums divās daļās, pirmā daļa par. Atvainojos, saku priekšsādātājs. Vispirms par otro grozījumu. Kas ir par? Kas ir pret? Atturas noraidīts. Un tagad oriģinālais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemt. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 34. grozījums. Nē, mēs pārbaudīsim oriģinālu tekstā 36. punktu otro daļu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. 34. grozījums personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 23. grozījums personāla balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums divās daļās par abām personāla balsojums. Pirmā, bals, pirmā daļa sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Līdz ar to atkrīt orģināla teksts, 40. punkts, orģināla teksts, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 41. paragrāfs, oriģināla teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 42. paragrāfs, oriģināla teksts, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 43. oriģināla teksts, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 44. oriģināla teksts personāla balsojuma sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 48. paragrāfs par pret atturas pieņemts 5, 35. Pum, eh, grozījumus sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. grozījums divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīt. 36. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 56. paragrāfs, ordināla teksts par pret atturas pieņemts. 37. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 32. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums par pret atturas noraidīts, trešais grozījums par pret atturas pieņemt, 46. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. 80. paragrāfs, oriģināla teksts divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā par, pret, atturas noraidīta. 25. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 85. punkts par pret atturas noraidīts. 86. par pret atturas noraidīts, 87. par pret atturas noraidīts, 88. par pret atturas noraidīts, 91. Nepārbaudīsim rezultātu balsojot par 88. paragrāfu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 91. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta, 18. grozījums par. Pārbaudīsim balsojumu rezultātu par 91. otro daļu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīta. 18. grozījums par pret atturas noraidīts. 33. grozījums personāla balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 44. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. noraidīts. 38. par pret atturas noraidīts. 4. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 31. par pret atturas noraidīts pārbaudīsim 31. grozījumu balsēm rezultātu. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, jā, būtu labi, ja kreisā šī zāles puse nu skaidrāk rādītu savu viedokli. 107. punkts četrās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. Trešā daļa. Pārbaudīsim rezultātu par otro daļu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Trešā daļa par, pret, atturas atturas pieņemta, ceturtā daļa par pret atturas pieņemta. Piektais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums trīs daļās. Pirmā daļa par personāla balsojums. Tātad balsojam par pirmo daļu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemt otrā daļa personāla balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta trešā daļa par sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Septītais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 26. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to 109. paragrāfs divās daļās, pirmā daļa personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. 20. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 110. paragrāfs par pret atturas pieņemts 112. par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski par 112. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 113. par pret atturas atturas pieņemts 115. par. Labi, pārbaudīsim rezultātu. Balsojam par 113. paragrāfu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 115. par. Pret atturas pieņemts 116. par. Pret atturas pieņemts, 117. par, pret, atturas pieņemts, 10. grozījums par, pret, atturas noraidīts, 11. par, pret, atturas noraidīts, 12. par, pret, atturas noraidīts Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. 12. grozījums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par 13. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 39. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 30. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 27. līdz ar to atkrīt, bet 21. krustījums tagad ir personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 27. atkrīt, tagad 28. par pret atturas noraidīts 22. par pārbaudīsim rezultātu balsēm elektroniski par 28. grozījumu. Vai visi nobalsojuši beidzam balsot? Noraidīts 22. par pret atturas noraidīts 29. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par rezolūciju kopumā ar grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. Tagad Kona kunga daudzie ziņojumi. par Eiropadomi un padomi par uh, lēmumu par pretaturs pieņemts un par rezolūciju personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk par uh, tiesu par pretaturs pieņemts, par uh, rezolūciju personāla balsojums, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad revīzijas palāta par uh, lēmumu par pretaturs atturas pieņemts. Par rezolūciju personāla balsojumu sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši. Pieņemts Tālāk Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja vispirms par lēmumu par pretaturas pieņemts un tagad rezolūcija pirmais grozījums par pretaturas noraidīts. Sākotnējais teksts 9. punktā, divās daļās, pirmā daļa par pretaturas pieņemts, otrā daļa par pretaturas noraidīta rezolūcija kopumā personāla balss balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Pieņemts reģionu komiteja par uh, lēmumu par pretaturas pieņems, par gro, otro grozījumu par pretaturas noraidīts, ceturtais par pretaturas pieņemts, trešais par pretaturas atturas. Noraidīts pirmais personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts par rezolūciju kopumā personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par ārējās darbības dienestu apstiprinājums par pretaturas pieņemts. Pirmais grozījums par pretaturas noraidīts. 32. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pretaturas pieņemta, otrā daļa par pretaturas pieņemta. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts rezolūciju kopumā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Eiropas ombuds lēmums par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas atturas noraidīts rezolūcija kopumā personāla balsojums, bet vispirms pārbaudīsim balsēm rezultātu par pirmo grozījumu. Balsēm elektroniski vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts par rezolūciju kopumā personāla balsojums, vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts tagad Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs lēmums par pretaturas pieņemts. Rezolūcija personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts Tālāk par ES aģentūru sniegumu finanšu pārvaldību un kontrolu otrais grozījums par pret atturas noraidīts. 17. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 7. grozījums divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsu balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts atturas noraidīts, pirmais par pret atturas noraidīts, sestais par pret atturas noraidīts par rezolūciju kopumā, personāla balsojums sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. Sarvamā Uh, uh, ziņojums par Berek, par apstiprinājumu, par pretaturas uh, pieņemts un par rezolūciju personāla balsojums sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Sarvamās ziņojums Eiropas Savienības iestāžu tūko, ne, es atvainojos par Bereku, par apstiprināšanu, par pretaturas pieņemts Personāla balsojumu sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Sarvamā ziņojums par tulkošanas centru. Uh, izpildes apstiprināšana pārpret atturas pieņemts rezolūcijas uh, priekšlikums 18. Uh, trīs daļās, uh, otrā daļa par pret atturas pieņemta, trešā daļa par pret atturas pieņemta, rezolūcija kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts tālāk Eiropas profesionālās izglītības attīstības centru apstiprināšana par pretatturus pieņēmts rezolūcijā uh, personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts sarvamā ziņojums par tiesību aizsardzības apmēģinājumu tirsniecības aģentūras centru apstiprinājums pieņēms rezolūciju kopumā personāla balsojums. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Eiropas aviācijas drošības aģentūra apstiprinājums par pretaturas pieņemts. Rezolūcija kopumā personāla balsojums sākam balsot. Pieņemts. Eiropas patvēruma atbalsta birojas ap, izpildes apstiprinājums, kas ir par pret atturas pieņemts rezolūcija kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sarvamās ziņojums par Eiropas banku iestādi, kas ir par apstiprinājumu pārpret atturs pieņēmts rezolūcija kopumā par sanobalsojumu. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. Tālāk sarvamā ziņojums Eiropas slimību profilaks un kontrolas centrs. Ap, izpildz apstiprinājums par pret atturas pieņēmts, rezolūcija personāla balstojums, sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts tālāk sarunā ziņojums par Eiropas ķimikāliju aģentūru, izpildes apstiprinājums par pretaturas pieņemts, piektais uh, punkts divās daļās, pirmā daļa par pretaturas pieņemt, otrā daļa par pretaturas pieņemts, tālāk um, pārbaudīsim piektā paragrāfu otro daļu, balsēm elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Rezolūcija kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts sarvamā ziņojums Eiropas vides aģentūrā. Izpildes apstiprinājums par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas. Pieņems rezolūciju kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts sarvamā ziņojums Eiropas zivsaimniecības kontrolas aģentūra izpildes apstiprinājums par pretaturas pieņēmts rezolūcija personāla balsēm sākam balsot vai visi nobalsojuši beidzam balsot pieņemts. Sarvamā ziņojums Eiropas pārtikas nekaitīguma aģē, iestāde apstiprinājums, kas pārpret atturas pieņems. Rezolūcija pirmais uh, grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts rezolūciju kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sarvamā ziņojums Eiropas dzimumu līdztiesības institūts izpildes apstiprinājums par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Ot, trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par. Nē, pārbaudīsim balsojuma rezultātu. Par trešo grozījumu sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts par rezolūciju kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts sarvamā ziņams Eiropas apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde Eh, izpildu apstiprinājums par pret atturas pieņēmts. Rezolūcija kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts sarvamā ziņojums Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūts izpildes apstiprinājums par pretatturus pieņēmts rezolūcija kopumā personāla balsojums. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Sarvamā ziņāms Eiropas zāļu aģentūra izpildes apstiprinājums par pretatturas pieņēmts, otrais grozījums par pretatturas atturas noraidīts, pirmais grozījums par pret atturas pieņēmts, rezolūcija kopumā personāla balsojums sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Sarvamā ziņojums Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs izpildz apstiprinājums par pretaturs pieņems rezolūciju personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. E, Starvamā ziņojums Eiropas jūras drošības aģentūra izpildes apstiprinājums par pretaturas pieņēmts rezolūcija kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. Sarvamā ziņojums par Eiropas Savienības tīklu un informācijas drošības aģentūra. Izpildes apstiprinājums par pretaturas pieņemts. Rezolūcija personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot Pieņemts. Sarvamā ziņams Eiropas Savienības dzelzceļa aģentūra izpildes apstiprinājums par pretatturus pieņēmts. Pirmais grozījums par pretatturas. Pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski par pirmo grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts par rezolūciju kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Sarvamā ziņojums Eiropas vērtspapīru un tirgu iestāde, izpildes apstiprinājums par pret atturs pieņēmts, rezolūcija kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot pieņēmts sarvamā ziņojums Eiropas izglītības fonds, uh, izpildes apstiprinājums par pretaturas pieņēmts uh, rezolūcija. Kopumā personāla balsojums sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. Sarvamā ziņojums Eiropas aģentūra eh, lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības drošības un tiesiskuma telpā izpildus apstiprinājums par pretaturas pieņemts. Rezolūcija kopumā personāla balsēm sākam balsot vai visi nobalsojuši beidzam balsot. pieņēmts sarvamā ziņojums Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra. Izpildes apstiprinājums par pret atturas pieņēmts, rezolūcija kopumā personu nobalsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts sarvamā ziņojums Eirotom apgādes aģentūra izpildes apstiprinājums par pret atturs pieņems rezolūcija personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Beidz pieņēmts sarvamā ziņojums Eiropas dzīves un darbas apstākļu uzlabošanas fonds, izpildes apstiprinājums pārpret atturas pieņēmts, rezolūcija, personāla balsojums, sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts sarvamā ziņams Eiropas tiesu sadarbības vienība, izpildes apstiprinājums par pretatturus pieņemts, rezolūcija, personāla balsojums, sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts sarvamā ziņams Eiropas Savienības aģentūra tiesības sardzības sadarbībai Uh, apstiprināt uh, izpilde. Uh, desmitais punkts par pretaturas pieņemts. Un tagad rezolūcija kopumā personāla balsojums, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts sarvamās ziņojums Eiropas Savienības pamattiesību aģentūra izpildes apstiprinājums par pretaturas pieņemts. Rezolūcija personāla balsojums, sākam balsot balsot, vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Sarvamā ziņojums par Eiropas robežu un krasta apstādes aģentūra izpildes apstiprinājums par pretaturs pieņemts. Uh, pirmais grozījums par pretaturs pieņemts. Rezolūcija kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts sarvamā ziņojums Eiropas GNSS aģentūra izpildes apstiprinājums par pretatturas pieņemts uh, rezolūcija personāla balsojums, sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Labajovas kundzes ziņojumi. Pirmais ir bio rūpniecības kop uzņēmums, izpildes apstiprinājums par pret atturas pieņemts rezolūcija. Personāla balsojums sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņēmts. Labājovas ziņojums kopuzņēmums Clean Sky 2 izpildes apstiprinājums par pretaturas pieņemts rezolūcija. Kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Dlabajovas ziņojums, elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas uh, vadošās lomas nostiprināšanai, izpildes apstiprinājums par pret atturus pieņemts, rezolūcija kopumā personāla balsojums sākam balsot balsot, vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts tagad labajobas ziņojums, kopuzņēmums kurināmā elementi un ūdeņradis divi izpildes apstiprinājums par pretaturas pieņēmts, rezolūcija kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. pieņēmts Labajovas ziņojums starptautiskā uh, iniciatīva medikamentiem divi uh, izpildz apstiprinājums par pretaturs pieņēmts rezolūcijā personāla balsojums. Uh, beidzam balsot pieņēmts. Glabājovas ziņojums par starptautiskā kodols interes un enerģijas organizāciju izpildes apstiprinājums, kas ir par pretaturas pieņēmts, eh, rezolūcija kopumā, personāla balsojums, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts, Glabājovas ziņojums Sesar kopuzņēmums izpildes apstiprinājums par pret atturas pieņēmums, rezolūcija personāla balsojums, sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Un pēdējais.